apstiprinājāt. Un eh, līdz ar to mēs varam saprast, ka Lambrinidis kungs varēs rēķināties ar mūsu atbalstu. Kīpras varas iestādes eh, mums ir pastāstījuši, ka ar 2012. Eh, gada 1. septembri Sofoklis Sofoklējus turpinās darboties Eiropas parlamentā Kurjākus Mavronīkolas vietā.